Buon pomeriggio a tutti. Manu... Labdien visiem klātesošajiem. Daudzi kolēģi šajā sanāksmē nav ieradušies, bet mēs jau 15 minūtes esam atlikuši sanāksmes sākumu. Man šķiet, ka mums patiešām būtu jāķers pie darba. Tāpēc vispirms pievērsīsimies pirmajam punktam darba kārtībā, tā būtu darba kārtības apstiprināšana. Kolēģi, es ceru, ar to ir iepazinušies. Un mēs esam saņēmuši arī vienu grozījumu pieteikumu. 15. un 16. punktu darba kārtībā mainīt vietām. Tas attiecas uz rītdienas rīdu, rītu. Un to lūdza kolēģa Zelēse, jo uh, Selīzes kungs uh, vēlējās, lai viņa punkts uh, tiktu skatīts ātrāk, un Salavākos kungs tam piekrita. Tāpēc Valensas ziņojumu skatīsim pirms Salarākos kungu ziņojumu. un kas attiecās uz 6, 7, 8 un 10 punktu. Un 20. punktu par Bukarestī Noi Neighborhoods, 21. punktu. Ja neviens neiebilst, mēs uh, uzskatām, šos punktus par apstiprinātiem. Tālāk mums ir jāapstiprina 25. un 26. novembra un 5. decembra sanāksmes protokola. Vai kādam ir iebildumi? Tādā gadījumā šo divu sanāksmu protokolu tiek uzskatīt par apstiprinātiem. Priekšsādātājai citu paziņojumu nav, tāpēc es domāju, ka varam ķerties uh, klāt pirmajam punktam pēc būtības. Tas ir lūgumraksts 0446 2007, ko iesniedz apvienotās karalistes valsts piedarīgais par ārzemēs dzīvojošo apvienotās karalistes pilsoņu tiesībām piedalīties valsts parlamenta vēlēšanās. Lūgumraksta iesniedzējs nav ieradies mūsu sanāksmē, tomēr viņu pārstāvim tiek dots 5 minūtes laika, lai jūs iepazīstinātu problēmu. Lielas paldies, es šeit šodien pārstāvu Hariju Šindleru, kurš ļoti labprāt būtu vēlējies būt klāt. Viņam ir 23, 93 gadi, viņš ir ļoti daudzus gadus sūdzējies par šo problēmu un iesniedz lūgumu raksta komit komitējai 2007. gadā Un jūs zinat, ka pagājušajā gadā, 2013. gadā, Eiropas Savienības tiesa lēma, ka tas, ka apvienotās karalists valsts piedarīgie, kas dzīvo ārpus AK vairāk nekā 15 gadus, nav tiesīgi piedalīties valsts parlamenta vēlēšanās. Harijs Šindlers sacīja, ka tas pārkāp viņa tiesības pirmā, konvencijas pirmā protokola trešo pāntu Apvienotā karaliste iesūtīja arī savus apsvērumus, tie tika ļoti rūpīgi izvērtēti, un es gribēju atgādināt, ka pirms pieciem gadiem par šo jautājumu jau bija līdzīga lieta, Doila lieta. Kaut arī pagājušā gada maijā Eiropas cilvēktiesību tiesas eh, spriedums norādīja, ka pārkāpums nav noticis, jo pastāv zināms elastīgums dalībvalstu tiesībās eh, noteikt pašiem savus vēlēšanu noteikumus. Tomēr eh, tiem ir jāatbilst leģitīmiem mērķiem, proti ir jānodrošina, ka pilsonim joprojām ir saikne ar tā izcelsmes valsti. Tiesa lēma, ka šis eh, noteikums ir samērīgs un tādējādi individa cilvēktiesības nav pārkāptas. Tomēr Harijs, es pati un citu apvienotās karalistes eh, pilsoņu eh, delegācija, kas dzīvo ārzemēs, runāja ar komisāru Vivienu Redingu, un viņi ļoti pozitīvi izteicās par Hāriju Šindleru lietu. Viņa sacīja, ka viņa uzskata, ka apvienotā karaliste liedzot ārzemēs dzīvojošiem pilsoņiem piedalīties eh, valsts parlamenta vēlēšanās pēc uzturēšanās ārvalstīs uh, laikā, kas pārsniedz vairāk nekā 15 gadus, soda tos Eiropas eh, Savienības pilsoņus, kuri vēlas izmantot savas brīvas eh, pārvietošanās tiesības. Un eh, Anglijas prasītājs, kas 2001. gadā cēla prasību pārceļoties uz Itāliju, sacīja, ka viņš joprojām uztver saiknes ar apvienoto karalisti. Un eh, arī man, man pašai un man daudziem vēlētājiem ir īpašumi, varbūt ārvalstīs un citur. Tāpēc kopš 2016. Eh, gada arī mani skar šie noteikumi. Es vairs nevarēšu pārstāvēt apvienotās karalistes pilsoņus, man būs jāskaidro uh, likuma atšķirības starp Itāliju un apvienoto karalisti, un es eh, pati zaudēšu savas tiesības piedalīties uh, vēlēšanās. Tiek uzskatīts, ka aptuveni 1,7 miljoni apvienotās karalistes eh, pilsoņi dzīvo ārpus apvienotās karalistes, uh, proti Eiropā, un pēc tikšanās ar Eiropas komisiju komisija sacīja, ka veiks visus, visus nepieciešamos soļus, kas bija iekļauti 2013. gada pilsonības ziņojumā, lai apstrīdētu šo diskriminējošo noteikumu. Harijs Šindlers vēlējās, lai es uh, jums pateiktu lielu paldies par to, ka jūs viņu ielūdzāt uz uh, šo sanāksmi. Kopš viņa petīcijas iesniegšanas ir pagājuši septiņi gadi un parasti lūgumraksti tiek ilgi netiek skatīti, bet mēs uzskatām, ka Vivienas Redingas sacītais un tiesas pieņemtais eh, nolēmums eh, šo lietu paver jaunā gais, gaisotnē. 2015. gadā tiek plānots eh, referendums par to, vai apvienotie karalistē ir jāpaliek Eiropas Savienībā. Un realitāte ir tāda, ka tādi cilvēki kā es un Harijs Šindlers nevarēs piedalīties referendumā, kaut arī mēs, tieši mēs esam tie, kuriem ir pieredze par to, kā es sniegtās e, pilsoņu brīvības patiešām darbojas praksē, kādas priekšrocības, kādas labumus tās sniedz. Un mēs nevarēsim paust savu viedokli par to, vai apvienotajai karalistē vajadzētu palikt ES sastāvā, bet tas skar arī citas valstis. Uh, ir piecas dalībvalstis - Vācija, Īrija, Dānija, Kipra un Malta, kuras arī zināmā mērā ierobežo savu valsts piedarīgo tiesības piedalīties vēlēšanās, ja viņi pārceļas uz dzīvi ārvalstīs. Un, protams, ka daži cilvēki eh, pirms, eh, pēc zinām laika tiek eh, viņiem tiek liekt šādas tiesības, un Harijam Šindleram tāda tiesība vairs nav, jo viņš jau gandrīz 30 gadus dzīvo Itālijā. Piedodiet, es pazaudēju pavadienu. Tā tad jā, viņam vairs nav tiesība balsot, un tā ir diskriminācija. Jo viņam nav tiesību balsot ne tikai apvienotajā karalistē, bet arī ne Itālijā. Un Mm, cilvēktiesība tiesa teica, ka viņam esot tiesības uh, kļūt par Itālijas pilsoni, ja viņš vēlas balsot valstī, kurā dzīvo. Bet viņam tas šķiet uh, šausminoši, jo pirmā saikne, kas veidojas ar kādu valsti, ar kultūru, sabiedrību, uh, politiku, ir dzimtā valsts, un mums pašiem ir jābūt tiesībām izvēlēties un saprast, vai šī saikne ir pārrauta, jo mēs jebkurā brīdī, kā šīs valsts pilsoņi, varam pārcelties atpakaļ. Tāpēc Britu pilsoņu un citu Eiropas pilsoņu grupa aicina izskatīt šo jautājumu steidzamā kārtā pirms nākamajām vēlēšanām apvienotajā karalistē 2015. gadā un pirms iespējamā referenduma, kurā mēs varētu uh, piedalīties kā balsotāji. Mēs esam aicinām Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu pārskatīt šo situāciju un nākt klajā ar rezolūciju, lai mēs kā pilsoņi saprastu, ko parlaments šajā gadījumā var darīt. Un šī lieta ir nosūtīta Eiropas Savienības tiesai, un kaut arī ir ārkārtīgi reti tie gadījumi, kad komisija atsaucas uz uh, Eiropas Savienības tiesu, un mūsuprāt šeit pastāv nelikumīgas diskriminācijas gadījums, un ir ārkārtīgi steidzami jāskata jautājums par to, kāpēc tiek diskriminēts uh, pilsoņu tiesības piedalīties vēlēšanās. Lielas paldies, un tagad došu vas, vārdu Vasīkungam komisijas vārdā. Paldies priekšsādātājiem! Patiešām, kā pieminētā lūgumraksta iesniedz, kā pieminēja um, lūgumraksta iesniedzēja pārstāve, komisija apzinās šo problēmu un pašlaik neviena dalība valsts nepiešķir citu valstu valsts piedarīgiem, kas dzīvo to teritorijā, tiesības piedalīties uh, valsts parlamenta vēlēšanās. Un līdz ar to šie pilsoņi nevar piedalīties nevienas valsts parlamenta vēlēšanās. Tas tiešām nesaskan ar katra pilsoņa tiesībām iesaistīties demokrātiskajos procesos. No otras puses ir jāatzīst, ka Nacionālo parlamenta vēlēšanu organizācija uh, ir ārpus uh, no neietilpst uh, šajā tie, tiesību kopumā. Uh, Kopš 2002. gada komisija ir uzsākusi diskusijas ar dalību valstīm un interesētajām pusēm par šo jautājumu, un 2013. gada pilsonības ziņojumā komisija darīja zinām, ka tā piedāvās konstruktīvus risinājumus, lai apvienotās karalistas pilsoņiem, kas dzīvo citās valstīs, saglabātu tiesības piedalīties nacionālajās parlamentu vēlēšanās savā izcelsmes valstī. Un jaunumi, ko es jums varu pavēstīt šeit, ir tādi, ka komisija pavisam drīz publicēs šo dokumentu, kurā tā apraksta konstruktīvas eh, priekšlikums, un tas notiks jau 2014. gada sākumā. Paldies! Paldies komisijas eh, pārstāvim! Vai kāds no kolēģiem vēlētos izteikties par šo punktu? Nē? Tādā gadījumā es uh, gribēju teikt, ka šajā lūguma rakstā ir runa par problēmu, kas uh, komisijai ļoti labi zināma, atsaucoties uz to, ko komisija sacīja. Un uh, komisija nevar iejaukties, jo tas ir dalība valstu kompetences jautājums. Proti, likumdošana pār valsts parlamenta vēlēšanām. Tomēr komisāra Redinga ir uzsākusi iniciatīvu, un pievērš uzmanību šim jautājumam gluži tāpat kā citas Eiropas Savienības institūcijas, jo pamatiesību hārtā ir teikts, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties vēlēšanās un tikt ievēlētam, un tas gluži vairs nav tikai dalību valstu ziņām. Es domāju, ka mēs sakosim līdzi šim lūgumrakstam un tam, ko Šindlera kungs uh, ir uh, padarījis vairāku gadu laikā, šim darbam ir jātiek turpinātam. Mēs gribētu arī aicināt komisāru Redingu un Eiropas komisiju darīt ko vairāk un apsolamies sakot līdzi šim lūgumrakstam. Ja kolēģi neiebilst, Nu, šķiet, ka neiebilst, tad eh, varam iet tālāk. Un paldies, Olivera kungs, par to, ka runājāt, eh, ka pastāstījāt par eh, lūgumrakstu iesniedzēja viedokli. Mēs sakosim līdz šim jautājumam, lai nodrošinātu visu pilsēņu tiesības piedalīties parlamentu vēlēšanās. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tā, tas ir lūgumraksts ar numuru 1138 līpsvīta 2012, ko iesniedzis Grieķijas valsts piedarīgais ar ierobežojumu, at, ko iesniedzis Grieķijas valsts piedarīgais centrālās un ziemeļgrieķijas autobusu līniju vārdā. Un lūgumraksts ir par ierobežojumu atcelšanu attiecībā uz pasažieru autoparādātājiem. Iesniedzēja nav klāt, tāpēc vārds komisijai. Paldies, godāmie deputāti. Kā jau jūs zinat, komisija ir sniegusi atbildi uz šo jautājumu 2013. gadā, un mēs informējām parlamentu, ka Grieķijas eh, parlaments ir eh, uzsācis pirmos soļus, lai liberalizētu autopārvadājumu tirgu Grieķijā. Un runājot par pārmetumiem, eh, tajā, kā tiek nodrošinātas nodokļu atlaides komisija jau pēta. Uh, šo jautājumu. 2013. gada 1. oktobrī Grieķija pieņēma pamatlikumu pār autobusa pārvadājumu jomas liberalizāciju. Mēs esam pabeiguši arī izmeklēšanu par it kā nodrošinātajiem nodokļu atvieglojumiem, un eh, konkurētspējas eh, ģenerāldirektorāts neatrada nekādas likuma pārkāpums. Paldies! Vai kāds vēlētos izteikties? Tā kā neviens nav lūdzis vārdu, Trapakas kungs. Jā, es eh, gan kaut ko gribētu piebilst pie šī punkta? Autobusa šofēra profesijai vēl uh, ierobežojumi nav atcelti, liberalizācija nav notikusi, un komisija savā atbildē šo jautājumu nemaz nekomentēja. Vai jūs kaut ko gribat piebilst par šo lietu? Lavrakas kungs, eh, vai jūs sakāt, ka šim lūgumrakstam ir jāpielī, ka šis lūgumraksts ir jānoslēdz? Non ci sono obiezioni da parte dei colleghi dal, diciamo, dallo storico di questa petizione. Labi. Šķiet, ka neviens neiebilst. Un Kā zināms, komisija ir uzsākusi situācijas izmeklēšanu par tiem pārkāpumiem, kas aprakstīti Grieķijas valsts piedarīgā logumrakstā, un kā jau tika teikts, Grieķijas valdība ir apstiprinājusi liberalizācijas pasākumus, lai risinātu problēmu, ko apraksta Grieķijas pilsonis. Un kā norādīja Salavrakus kungs, es domāju, ir iespējams pabeigt uh, šī lūguma raksta izskatīšanu, jo šķiet, ka Grieķijas valdība risina šo problēmu. Tāpēc es domāju, ka varam pielikt punktu sastajam darba kārtības punktam un pāriet pie septītā darba kārtības punkta. Tas ir lūguma raksts numurs 711 2012 ko ir iesniedzis Polijas valsts piedarīgais par dažu normu interpretāciju Eiropas parlamentu un padomas regulā, ar ko nosaka kopīgas noteikums par autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ padomas direktīvu 96 līdz 26. Sas ar lūgumrakstu iesniedzēju sacīto Polijas valdība neievēro noteikums, neievēro direktīvas prasības. Lūguma raksta iesniedzēja nav klāt, tāpēc es lūkšu komisiju izteikties par šo punktu. Liels paldies priekšsādātāji par to, ka devāt man vārdu. No lūguma raksta es saprotu, ka lūguma raksta iesniedzējs vai advokātu birojs, kas viņu pārstāv runā nevis par iespējamiem pārkāpumiem, ko pieļāvusi Polija, piemērojot regulu 1071-2009, bet gan nepiekrīt formulējumam 4. pielikumā, kurš nesot skaidrs. Un patiešām 4. pielikumā ir uzskaitīti visbūtiskākie noteikumi pārkāpumi, uh, ceļu mm, satiksmes likumdošanā, un tie nav tie paši, kas uh, bija sākotnēji paredzēti, bet kā jau tika skaidrots, būtiskāko pārkāpumu apraksts, kas ir iekļauts regulas 1071. 4. pielikumā ir jāiekļauj arī likumdošanas tekstā par laika ierobežojumiem, kādos laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem. Bet eh, būtībā tas jau nav regulas 1071 eh, priekšmets. Tā nav īstā darbības joma, un tur ir iekļauta atsauce uz kopienas noteikumiem uh, attiecībā uz uh, transporta ladzēkļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem. Šos noteikumus nosaka regula 561, un tur ir konkrēti runāts par uh, vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem. Un tāpēc uh, pirmā punkta A un B uh, formulējums ir jāskata kontekstā ar formulējumiem regulā 561. Paldies! Vai kāds vēlas uh, ko piebilst? Nē. Tā tad. Runājot par šo lūgumu rakstu, būtībā taču te runa iet tikai par uh, likumdošanas noteikumu interpretāciju. Mēs uzklausījām to, ko tikko teica komisijas pārstāve, un šķiet, ka varam pielikt punktu šī lūguma raksta skatīšanai, un lūguma raksta iesniedzējiem vai attiecīgi advokātu birojiem varam paskaidrot uh, to, ko tikko stāstīja komisija būtībā ta, tas ir jautājums tikai par uh, lūgumrakstā pieminēto tiesību aktu interpretāciju, un tad tur būtu iespējams norādīt, uh, kā šo tekstu saprast, ja tas ir pārāk sarežģīts. Un ja nevienam nav iebildumu, tad es uh, aicinātu nosūtīt lūgumrakstu iesniedzējiem uh, komisijas skaidrojumu. Tad mēs varētu šim lūgumrakstam uh, pielikt punktu, un es ceru, ka sekretariāts to izdarīts. Un tagad pārējiem pie astotā punkta. Lūgumraksts 0021 uh, līdz ir 2013, ko iesniedzis apvienotās karalists valsts piedarīgais Džons Sevičs. Viņš raksta par pārmērīgi augstajām alertonas atkritumu reģenerācijas pārka darbības izmaksām un Šajā lūgumrakstā ir uzskaitīti vairāki iemesli. Un lūgumraksta iesniedzēji nav fiziski klāt, tāpēc vārds komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšsētātais kundze. Šeit, šajā lūgumrakstā ir runa par vidas jautājumiem un konkurences un valsts atbalsta jautājumiem un arī iepirkuma jautājumiem. Tātad šeit ir iesaistīti trīs ģenerāldirektorāti. direktorāti Es pārstāvu vīdes ģenerāldirektorātu, līdz ar to runāšu tikai par vīdes eh, jautājumiem, uz kuriem šajā projektā varētu būt ietekme, un man kolēģi izteiksies pēc tam par citiem jautājumiem. Pirmkārt, eh, lūguma raksta iesniedzēja aprakstītājs projekts, kas ir uh, eh, atkritumu sadzināšanas iekārta ar enerģijas iegūšanu un mehāniskā šķirošanas eh, līniju, tas tagad tiek plānots, un cik mēs zinām, tad eh, balstoties uz logumraksta iesniedzējiem datiem, tad vēl nav um, izsniegts nekādas būvniecības atļaujas. Otrakārt, logumraksta iesniedzējs runā par atkritumu hierarhiju un par uh, iespējamo kaitējumu, ko varētu radīt atkritumu sādzināšana. Bet uh, jāatgādina, ka um, 49% no uh, atkritumiem 2011. gadā nonāca atkrituma izgāstavēs, bet 39% uh, um, tiek šķirot atkritumu un 12% tiek sadedzināti. Kā piemēru varu sniegt, ka 12 dalībvalstis uh, sadedzina vairāk nekā 12% Eiropas Savienībā atkritumu. Dānija ir uh, pirmā šajā sarakstā ar 54% no sadzīves atkritumiem. Tas ir svarīgi, lai saprastu šo jautājumu ES līmenī. Atkrituma hierarhijas principa um, ietvaros uh, enerģijas ieguve var būt labs uh, um, papildinājums atkrituma sadedzināšanai, lai uh, izvairītos no tā, ka uh, nepārstrādājumie atkritumi nonāktu atkritumu izgāstuvēs, jeb poligonos. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo uh, informāciju apvienotie karalistē nav pārmērīga uh, sadzināšanas kapacitāte, kā tas ir, piemēram, Dānijā vai Zviedrijā. Un noslēdzot šo punktu, ja šis projekts saņēmis atļauju un tiks īstenots, tas droši vien uh, tiks arī izvērtēts attiecībā uz vidas ietekmi saskaņā ar direktīvu, un jo īpaši, ja tas sāks darboties, tad uh, būs jāatbilst prasībām emisiju, uh, rūpniecības emisiju direktīvā, kas ir noteiktas. Un arī cilvēku veselības jautājumi un vidas jautājumi tiks uh, arī izskatīti. Paldies! You, so Paldies, tagad Silvas kungam vārds. Liels paldies priekšsēdētāji. Lūgumraksta iesniedzējs eh, šeit uzsver divus galvenos punktus attiecībā uz to, vai vajadzētu sniegt atļauju šim uh, projektam. Pirmais attiec uz faktu, ka nav sniegta pietiekama informācija uh, Šķiet, ka sākotnēji nav sniegta pietiekama informācija, un tas uh, varēja varbūt atbaidīt dažus potenciālos pieteikumu iesniedzējus. Un uh, šī līguma uh, izsludinājumā bija runa tikai par sadzīves atkritumiem un nevis par komerciāliem un rūpniecības atkritumiem, kā tas vēlāk parādījās šajā līgumā šis tika izsludināts. Un tomēr mēs neuzskatām, ka šeit ir kaut kādi pārkāpumi vai eh, nelegāls darbības, jo, ja jūs paraugāties uz uh, līguma izsludinājuma tekstu, tad tur ir atsauce uz iepirkumu noteikumiem un uz vispārējiem atkritumiem, eh, kas, protams, ietilp, kur, protams, ietilpst arī rūpnieciskie atkritumi. Uh, un uh, nav CPV kodos uh, atsaucas uz rūpniecības vai citiem atkritumiem. Tātad, jebkuru ekonomisko operātoru, kuri varētu būt bijuši ieinteresēti saņemt šo līgumu, um, šis fakts viņus neatbaidītu, šis formulējums. Uh, Lūgumraksta iesniedzējs runā arī par ilgo termiņu, par šiem 25 gadiem, kas ir līguma darbības termiņš. Saskaņā ar spēkā esošo iepirkuma direktīvu 2004-17 nav uh, maksimālais uh, nosakāmais ilgums līgumiem, līdz ar to mēs šeit nevaram konstatēt nekādus iepirkuma noteikumu pārkāpumus. Un nobeigumā gribēju vienkārši atsaukties uz faktu, ka lūguma rakstiesniedzējs apšauba uh, tehniskā risinājuma izvēli un uh, ļoti konkrēti šī te uh, ļoti dārgā sadzināšanas mehānismi piekārtas iepirkšanu šim uh, līgumam, bet valsts iepirkuma noteikumi runā par to, kā pirkt un nevis ko pirkt. Un ko pirkt ir uh, līguma piešķīrējs uh, iestādes lēmums. Tas ir tās uh, ziņā. Paldies. Vai kāds vēlas izteikties? Mr. Jā. Neviens, Jārkungs. Jā, varbūt pārjautāšu vēl komisijai, jo es uh, zinu šos jautājumus no savas pieredzes, ka uh, atkrituma apsaimniekošanas un utilizācijas uh, koncepcijas vienmēr rada augsts emocijas pilsoņos, šeit vienmēr ir runa par naudu un no abām pusēm vienmēr tiek pārmetumi izteikti, pilsoņiem tiek pārmests, ka pilsoņi pārmet, ka jāmaksā dārgi un, un iestādēm pārmet, ka tās ar to nopelna. Par šo te termiņu kritiku, protams, šeit ir jāizšķir, piemēram, ja būtu runa tikai par atkritumu savākšanu, tad var noteikt īsāku termiņu, bet es arī saprotu, ka ja kāds uh, gatavojas būvēt atkritumu sacināšanas iekārtu, tad, protams, ir jāparedz ilgāks termiņš. Nevar piešķirt šeit uz pieciem gadiem šo līgumu. Um, šī iekārta tiek uzbūvēta, un pēc pieciem gadiem tad tas ir vienkārši grausts un ir izgāsti līdzekļi. Komisijai gribēju pajautāt Vai uh, jūs redzat šeit pārkāpumus noteikumos, kas ir saistīti ar ieku, iepirkumu? Jo tas, ka var katrs izvēlēties, kā apsaimniekot atkritumus, tas man ir skaidrs. Katra dalībvalsts, katrs reģions var izvēlēties arī, uh, kuram uzņēmumam šos uzdevumus uzticēt, bet svarīgi ir, un tas ir arī šī lūguma raksta uh, um, temats, proti, vai jūs uzskatāt, ka kaut kādas iepirkuma direktīvas ir pārkāptas, jā vai nē? Ja teiksiet nē, tad mēs varētu slēgt šo logumrakstu, ja jūs teiksiet, ka jūs to nezināt, ka jums nav pietiekami daudz informācijas, tad jāpatur atvērt šis logumraksts. Tas man šķiet izšķirīgi svarīgais jautājums. Vai uh, uz vietas viss ir noritējis uh, atbilstoši noteikumiem, jūsuprāt? Thank you. Paldies. Jā, tas ir eh, tieši tas, ko es eh, tikko teicu. Mēs neesam spējuši konstatēt nekādu eh, pārkāp, nekādas pārkāpumas 2004-17 direktīvai. Paldies. Jā, tad es piedāvātu šo lūgumu rakstu slēgt un mēs varam arī paziņot logumrakstu iesniedzējām, uh, pateikt, kāpēc mēs to darām, un ja viņam tomēr uh, ir norādes uh, par to, ka ir kaut kāda noteikuma pārkāpta, viņš joprojām varēs vērsties pie logumrakstu komitejas. Bueno, yo estoy de acuerdo con el colega que está. Jā, es piekrītu kolēģim. Uh, šis lūgumraksts ir jāslēdz. Un man vēl ir uh, pāris piezīmes. Manuprāt, administratīvās procedūras ir ievērotas attiecībā uz šo 25 gadu termiņu. Par to nedaudz esmu satraukts. Es uh, nedomāju, ka Tātad es arī esmu bijis pašvaldībā un nav bijuši nekādi tik ilgi līgumi. Nevienam jau nepatīk atkritumu sadedzināšana, man arī nepatīk, bet es gribētu tomēr uzsvērt vienu svarīgu punktu par izmaksām. Mums ir jāskatās, kādas ir vidējās izmaksas tirgū. Un arī mūsu valstī līdzīgas problēmas parādās, proti, ka uh, um, atkritumu um, apsaimniekošana arī kaut ko maksā, un uh, iedzīvotājiem te ir, te ir jādod savs ieguldījums. Ja vēlamies pienācīgi tikt galā ar saviem atkritumiem, tad varbūt būs jāmaksā vairāk kā līdz šim. Manā valstī um, patiesībā pilsoņi neapmaksā pilnās uh, uh, atkritumu iznīcināšanas izmaksas. Uh, Mēs, protams, veicinām šķirošanu un otraizēju pārstrādi. Pilsoņiem ir uh, jāapzinās, ka tas viss uh, maksā. Un ja mēs raugāmies uz uh, vidējām izmaksām tirgu, tad jāskatās arī, kas par risinājumiem tiek piedāvāti. Un tas ir jautājums par to, uh, vai tā ir labu, laba atkritumu apsaimniekošana, pietiekam labi, lai attaisnot šīs papildus izmaksas, bet es nedomāju, ka šīs logumraksts būtu jāpatur atvērts. No visiem rašīsieno altri interventi. Paldies. Neizskatās, ka vēl kāds gribētu izteikties. Un es domāju, ka abi Eiropas komisijas pārstāvji arī atbalstīja lūgumrakstu slēgšanu. Bet ir viens elements, kas ir saistīts ar šī projekta līgumu. Runājot par šo jāma jautājumu un par valsts atbalstu. Man nešķiet, ka tas ir mūsu kompetencē, un tāpēc es piedāvāju uh, nosūtīt lūgumrakstu iesniedzējiem uh, pamatojumu par lūgumrakstu slēgšanu, ko dzirdējām arī no komisijas. Bet aizmirsu vēl vienu lietu. Makmilāna Skota kungs gribēja patiesībā piedalīties diskusijā par šo uh, Uh, lūgumu rakstu, bet diemžēl viņš nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, bet viņš mums arī rakstiski atvainojās par to, ka nevar ierasties. Līdz ar to varam šo punktu arī noslēgt un pāriet pie nākamā lūguma raksta. To ir iesniegusi Martīna Varelo Velo, kas ir Spānijas valsts piederīgā par atklātās zelta uh, atklātiem zelta raktuvēm Kabanas pašvaldības teritorijā, un tās ir plānots uh, atklāt. Un tagad lūgums tiesniedzēja vārds uz piecām minūtēm. Eh, paldies. Mēs nevaram šo raktu pieņemt. Es esmu no Galīcijas ciemats Kokoeste, kas tagad ir nonākusi uh, kalnrūpniecības uzņēmuma uzmanības centrā. Uh, Uh, projekta vieta atrodas 140 metrus no mūsu uh, Natūra 2000 teritorijas, uh, upes uh, ietekā, kas ir īpaši aizsargāta, tātad ar Natūra projektu. Tas ir unikāls reģions, kurai, kuram ir liela vides nozīme. Mūsu valdība ir devusi atļauju projekta uzsākšanai, taču pat laban viss ir apstājies, jo ir jautājumi par finansējumu, tas nav nodrošināts. Īpaši ir runa par UVP, ko attiecīgā iestāde 2012. gada decembrī piešķiros. Es runāju par projektu, kas paredzēja 392 hektārus galīciešu mežu iznīcināt lūdzu jūsu institūcijas aizsardzību. Lielākā daļa mūsu ciemata un kaimiņu ciemata iedzīvotāji jūtas neaizsargāt. Mūsu politiķi mūsu intereses neaizsargā. Mēs esam izveidojuši pilsoņu platformu un darīsim visu, lai novērstu to, ka šeit notiktu zelta ieguve, kas nozīmētu Natūra Eh, teritorijas neaizsargāšana turpmāk. Mēs strādājam ar to teritoriju, kas mums tur ir, ko esam saņemši mantojumā no saviem uh, senčiem, un mēs gribam to arī tādu saglabāt nākamām paudzēm, jo uh, daudz paudzes tur ir uh, uzaugušas, devušās skolas gaitās no konkvesto kokiem, dzīvojuši, eh, pārdodot šo koksni. Eh, mēs dzīvojam no lauksaimniecības, lopkopības, mūsu vecāku un vecvecāku un maksājam nodokļus. Mūsu vecvecāki darīja to pašu. Cilvēki, kas dzīvo Korkoesto Feronu, eh, Valensa um, teritorijās dara to pašu. Uh, Um, arī um, bitenieki šeit darbojas un ļoti īpaši garšīgi kartupeļi tiek audzēti. Tālāk ir jūras vēltes tiek iegūtas un uh, tas viss dod arī daudz, nodrošina daudz darba vietas. Mūsu viesnīcas ir saņēmušas Eiropas Savienības finansiālu atbalstu, investīcijas izdarījušas lai modernizētu turisma piedāvājumu. Šie turisti ir svarīgi ģimeņu ienākumu nodrošināšanai pie jūras reģionā, tie bauda tīrās piekrastes, abrīno dabas skaistumus, bauda jūras veltes, dažādus gliemjus, arī ornitologi apmeklē mūsu reģionu, lai Infenarada uh, eh, m, mm, uh, eh, purvājā skatītos putnus, mūsu meži nav uz pārdošanu. Mums ir liela nozīme Galīcijas saimniecībai Mēs pārdodam arī uz Bangladešu, Maroku un Ķīnu savus izstrādājumus. Mums ir uh, koku biomasa, ko mēs eksportējam, arī iegūstam no tā enerģiju. Lopkopības uzņēmumi arī nedrīkst tikt iznīcināti. Tie saņem KLP finansiālu atbalstu Taču, ja notiks zelta rūpniecība, zelta ieguva, e, tad e, lopkopība tur nevarēs turpināties, mūsu dzīve nevarēs turpināties kā ierasts. Runa ir par to, ka Loredo upe e, paredzēts dambēt 3268 metru garumā. Um, kas arī pārveidot būtiski dabu, un ir arī punkti, kas nemaz nav minēti pieteikumā varas iestādēm. Miljoniem kubikmetru uh, uh, ūdens tiktu patērēt tikai 310 kubikmetru ik gadus tiktu atgriezti, līdz ar to ūdens būtu mazāk, mūsu eh, laukos izgāstos piesārņoti dubļi, ja būtu negadījums vai avārija, tas draudētu ar ļoti traģiskām ekoloģiskām un ekonomiskām sekām. Mums sava augsne ir jāaizsargā, kā tas vienmēr ir noticis, un šī aizsardzība ir vēl jāturpina uzlabot. 230 tūkstoši paraksti ir savākti, bet tomēr mums neizdevās Galīciju pārliecināt. Mums jāgādā par to, lai mūsu pašvaldībā. Priekšsēdu pārtrauc e, lūgumraksts iesniedzēji, lūdzu runājiet lēnāk un arī lūdzu pabeidziet drīz sarunu. Jā, tā tad, Korkuesto e, nedrīkst notikt šāda e, zelta ieguva, tā, tāds, tāda man lūgumraksta būtība. Un tagad, uh, Lapas kundze prezentēs otro lūgumu rakstu par to pašu jautājumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēd. Paldies par uh, lūgumrakstu iesniedzēju dāvāto ies, uzticību no platformas, kas virza šo lūgumrakstu. Santiago de Compostela atzīt, plašatzītā universitāte ir veikusi pētījumu par cienīdu un arsēna ievadi uh, uh, kas izraisa uh, vēzi un apdraud cilvēku veselību. Kā lūgumrakstiesniedzēji jau pauda, uh, šī zelta iegūda raudēta ar daudz hektāru lauksaimniecības zemes iznīcināšanu. Tas ir lūguma rakstā viss minēts. Arī meži tikt iznīcināti. Būves celtniecības pasākumu, kas uh, apdraudētu vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēks, uh, respektīvi tie ir protestējuši pret šo pasākumu iecerēto. Un galīcieši apzinās tagad šo problemātiku. 2012. un 2013. gadā arī Nacionālā parlamentā tika iesniegt vairāk lūgumu raksti. Es esmu Galīcijas parlamenta deputāte, es tos virzīju, un es gādāju par to, lai tas nonāktu arī līdz Eiropas uzmanībai. Ir runa arī par tādiem teritorijām kā Čaikedī, Rumānijā, kur Eh, šajā gadījumā tā ir Kanādas, eh, tas ir Kanādas uzņēmums Goldwater, eh, kas koruptīvām metodēm iegūst šīs tiesības zelta ieguvēji. Liels uzņēmums, un vienkārši kopējot un vēlreiz pārkopējot top vidas ietekmes izpē, vides, iz, vides ietekmes izpētes, jā. Un zinātnieki, kas ir uh, pētījuši šos jautājumus, ir atzinuši, ka šīs vidas ietekmes pētījums uz māta atbilst firmas izstrādātam citam izvērtējumam. Tātad identiski teksti. Mēs komisiju aicinām Ievērojot 2010. gada parlamenta rezolūciju par cienīdu aizliegumu un citu bīstam vielu aizliegumu, e, to komisija būtu jāievēro. Un Huntis ziņojumā nolemtā, no, ziņojuma sakarā nolemtais ir jāatgādina. Runa ir par privāto publisko partnerību privātās publiskās partnerības projektiem, kas šāds raktūs eh, projekts eh, no otrā uz pirmo nolikumu pārbīd, ka questo eh, ieguve nevar notikt tieši dēļ arsēna riska, arsēna piesāknojuma riska. Tas ir kopienas direktīvu pārkāpums, Un tiešām mēs runājam par lielu būtisku apdraudējumu videi. Paldies! Valēju Petregālu kundzei dodu vārdu. Paldies, priekšsādātāji! Kā jau teikts eh, 2013. gada mārta rakstiskajā paziņojumā, Komisija ir lūgusi saņemt informāciju par šī projekta parametriem, lai pārbaudītu, vai tas atbilst Eiropas direktīvu prasībām. Mēs šo informāciju esam lūguši Spānijas varas iestādēm un esam saņēmuši arī atbildes, ieskaitot vīdes aizsardzības biroja, infrastruktūras uh, biroja un infrastruktūra, Galīcijas eh, valdības infrastruktūras eh, pārvaldības iestāžu informācija. Un saskaņā ar eh, šo informāciju atraģņu eksploatācija pagaidām nav atļauta un pašlaik ir uzsākti soļi, lai šādu atļauju liektu. Saskaņā ar oficiālo informāciju, ko ir sniegušas Spānijas iestādes, tad, ja tiek iesniegti jauni projekti, tiem būtu jāizpilda attiecīgās administratīvās un vides aizsardzības prasības, lai nodrošinātu to, ka netiek pārkāpta Eiropas uh, vides aizsardzības likumdošana. Un tagad vārds Sančes kungam. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribēju teikt un laipni sveikt uh, divus uh, komisijas pārstāvjus, uh, Anu Marandu un arī petīcijas izsniedzēju Anu Martīnu Varela Vēlo. Ir liels prieks jūs redzēt šajā komitejā. Un, manuprāt, ir tikai taisnīgi, ka jūs esat iesnieguši šādu lūgumu rakstu. Ekonomiskās darbības ziņā nav tā, ka iespējams ir viss. Es principā neiebilstu pret uh, zelta ieguvi. Somijai ap Savienotajām valstīm un citām valstīm ir zelta raktos, bet ir jāraugās, vai tiek ievērota vīdes likumdošana. Un Eiropas Savienībām um, projekti, kā arī šis konkrētais projekts uh, Galīsijā, tiek uzsākts uh, teritorijā, kur, uz kur attiec dzīvotņu direktīva, tāpēc te ir jāievēro Eiropas likumdošana un ir jānodrošina aizsardzība arī iedzīvotājiem. Komisija iepriekš pastāstīja, ka tā ir lūgusi sniegt papildus informāciju Spānijas iestādēm, un, un tagad komisija saka, ka ir saņemta papildus informācija, kas nav iekļauta tajā dokumentācijā, ko mēs esam saņemši uz šo sanāksmi, un ka atļauja ir noraidīta. Es domāju, ka tad, ja atļauja ir noraidīta, tad lūguma raksta iesniedzēja paustās bažas ir ņemtas vērā, jo pretējā gadījumā mums vajadzētu paturēt šo lūguma rakstu atvērtu, līdz tiktu nodrošināta papildu informācija par atļaujas lieguma, atļaujas izsniegšanas aizliegumu, jo ir Jāsaprot, vai šis projekts izpilda spēkā esošās likumdošanas prasības. Komisijai tas būtu skaidri un gaiši jāpasaka, jo līdz šim mēs šādu informāciju neesam saņēmuši. Tāpēc es domāju, ka šo jautājumu vajadzētu paturēt atklātu. Tā kā tika pieņemta ļoti skaidra un gaiša rezolūcija Spānijas iestāžu uh, vārdā, manuprāt, nav pieņemami, ja atļauja tiktu izsniegta. Ir jāraugās, vai projekts atbilst likumdošanas prasībām, un tad mēs varēsim saprast, vai eh, šāda atļauja var izsniegt vai nē. Liels paldies! Es gribēju pateikties abām lūgumrakstu iesniedzējām par to, ka esat mūs eh, informējušas par šo jautājumu nesaņemot informāciju no Eiropas komisijas, es būtu teicis, ka šis projekts ir jāaptur. Tomēr izskatās, ka tas nesaņems atļauju no Galīsijas valdības, jo tas varētu radīt ievērojumu kaitējumu videi. Tiktu iznīcināts iznīcinātas iespējams lielas meža platības, lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Un turklāt 2010. gada maijā Eiropas parlaments nāca klajā ar rezolūciju par cienīdu izmantošanas aizliegumu atklātās raktuvēs, un komisija mums pašlaik saka, ka attiecīgās Spānijas iestādes nesniegs atļauju. Tomēr es domāju, ka jebkurā gadījumā mums ir jāpatur šis jautājums atklāts, lai paraudzītos, kāda attīstība ir notikusi, un jālodz, lai parlaments un komisija sakot līdzi šāda veida aktivitātēm raktuvēs, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienībā tādas netiek atļautas. Es ceru, ka tas nav tikai vienreizējs lēmums vai īslaicīgs lēmums, bet gan galīgais lēmums. Lielas paldies! Vārds nākamajam runātājiem! Jā, tik vienkārši tas ir. Es gribēju pateikties visiem runātājiem, kas izteicās par šo projektu un situāciju, bet ne jau visu var vērtēt tikai ekonomiskās attīstības gaismā. Mēs redzam, ka šeit ir apdraudēts mūsu tradicionālais dzīvesveids, un papildus tam ir jāņem vērā arī šī reģiona nākotne, kura rādās visai neskaidrā gaismā tad, ja tur tiktu uzsākta raktuvju apgūšana. Protams, ka tas sniegt arī zināmu labumu, tomēr negatīvie aspekti nebūtu īslaicīgi, tāpēc es ceru, ka Galīsijas valdības lēmums ir stingrs lēmums, galīgais lēmums, un ka mums nevajadzēs eh, pie tā atgriezties eh, pēc dažiem gadiem. Uh, Ietekmes uz vīdi novērtējuma derīguma termiņš ir 5 gadi, un pēc šī termiņa var parādīties kaut kādi jaunu, as, jauni aspekti. Ir projekti, no kuriem savulaik uh, to autori ir atteikušies, bet pēc tam tie vēlāk tiek īstenoti, un tāpēc es esmu pateicīgs uh, tiem pilsoņiem, kas ir iesnieguši šo jautājumu lūgumu rakstu komitejā, domājot par Eiropas nākotni. Es domāju, ka šis lūgumraksts ir jāpatur atklāts līdz Galisijas uh, valdība pieņems uh, skaidru galīgo lēmumu par atļaujas liekšanu šī projekta īstenošanai. Un līdz uh, ietekmes uz vīdi novērtējuma derīguma termiņš nebūs beidzies. Liels paldies! Es laipni stūd, sveicu Anu Martīnu Varelu Velo. Spānijas varas iestādes un tīpaši Galīsijas varas iestādes ļoti skaidri apzinās, ka ir nepieciešams ierobežot kaitīgās darbības raktuvju apgūšanai un izmantošanai, un Spānijas un Galīcijas likumdošana ievēro šos mērķus ir zinām ierobežojumi šajā jomā. Un ņemot vērā konkrētā lūguma raksta specifiku un to, ko teica Eiropas komisija, kā arī priekšsādātājs Dešunta par Galisijas autonomiju 2013. gada oktobrī, tātad pirms trim mēnešiem, šis projekts tādā veidā, kā tas ir iesniegts, nevar tikt atbalstīts 2013. gada jūnijā atļaujas izsniedzošā iestāde sacīja, ka nav garantēta šī projekta tehniskā un ekonomiskā dzīvotspēja. Un tiekot garantēti tikai 25% no resursiem, ko prasīja Gālisijas valdība. Turklāt ekonomiskās, vides un tehniskās prasības arī nav ievērotas, tāpēc projekts tika noraidīts. Un tagad ir atlicis tikai paziņot uzņēmumam iestāžu galīgo lēmumu, bet es domāju, ka šī informācija Galisijas presē, plašsaziņas līdzekļos ir bijusi pieejama, un ir tā kā saka Eiropas komisija, šis projekts netiks uzsākts. E, vēl pieminot uh, ietekmes uz vīdi novērtējumu, Dešunta kungs vienmēr sūdzas par pastāvošo likumdošanu, bet uh, ko gan var teikt par cianīdiem un 95% no izmantotā materiāla, kas netiek apstrādāti ar cienīdiem. Tas tā notiek 23 valstīs. Jā, šajā plān, šis plāns nebija saņēmis visas nepieciešamās atļaujas, un uz to attiecās uh, papildus eh, prasības saskaņā ar 2002. gada 16. likumu, un jebkurā gadījumā šim projektam bija jāsaņem apstiprinājums. Ietekmes uz vīdi novērtējumā bija jāsniedz pilnīgas garantijas esošās situācijas atjaunošanai, ja kaut kas atgadītos, un Nu, tās netika sniegtas. Ekstrahētās rodas, apstrādes, rūpnīcas celtniecība turpinājās, kaut arī atļauja nebija saņemta, un ir jāpatur prātā, ka Šobrīd spēkošā, spēkā esošā Galisijas un Spānijas likumdošana tika ievērota. Ja jūs vēlaties nogaidīt līdz šī lieta tiek uh, pilnībā atrisināta, mēs varam to saprast un varam arī nogaidīt. Kā? Pīturēkungs, liels paldies! Manuprāt, iepriekšējais runātājs izteicās ļoti skaidri. Man Te nav daudz ko piebilst, un es nedomāju, ka mums te vajadzētu sprādzienu bīstamas diskusijas. Protams, ja nav izsniegta atļauja, tad nav arī par ko runāt. Manuprāt, tas, ko teica iepriekšējais runātājs, bija ļoti skaidri. Ir nepieciešams saņemt oficiālu informāciju no vietējām iestādēm, bet, manuprāt, komisijas atbildi bija ļoti skaidri un es nedomāju, ka šajā jautājumā ir daudz ko piebilst. Liels paldies! Noslēgumā es vēl gribēju dot uh, vārdu lūguma rakstīsniedzējai. Liels paldies priekšstādātājiem! Abu lūguma raksta iesniedzēju vārdā un visu to cilvēku vārdā, kas uh, stāv aiz šiem lūgumrakstiem un tos atbalsta, es gribēju teikt, ka lūgumrakstam būtu jāpaliek atklātam, atvērtam vairāk iemeslu dēļ. Mēs, protams, zinām, ka ietekmes uz vīdi novērtējumam ir zināms derīguma termiņš, un tad tas zaudē spēku, it īpaši tad, ja projekta īstenošana nav uzsākta tomēr. Visa patiesība netika pateikta Projekts tika noraidīts tāpēc, ka nebija pietiekami, nevis tāpēc, ka nebija pietiekami daudz naudas, bet gan tāpēc, ka ir kritusies zelta cena. Ne jau tāpēc, ka šajā teritorijā pastāvēja aizsargājumas dzīvotnes, kas ir sargājumas saskaņā ar Eiropas direktīvām. Mēs uzskatām, ka arī bažas par apdraudējumu videi nebija izšķirošās. Manuprāt, raktuvju apgūšana rada draudus, un uz to ir jāraugās kā uz Eiropas līmeņa problēmu. Cienīda izmantošana ir Eiropas līmeņa problēma Protams, ka pastāv zināmi noteikumi, bet ne visas dalība valstis tos ir transponējušas, tāpēc tam ir nepieciešams sakot līdzi. Ir pieejama ļoti plaša informācija par to, cik bīstams vielas ir cianīdi un arsēna savienojumi. Tāpēc lūguma rakstu iesniedzēju vārdā, gan savā, gan otras lūguma rakstu iesniedzējas vārdā. Es gribēju aicināt, lai šie lūguma raksti tiktu palikti atvērti vismaz tik ilgu laiku, cik ilgu laiku spēkā ir ietekmes uz vīdu novērtējums. Tas nozīmē vismaz 5 gadi. Paldies, vai kāds cits vēl vēlas izteikties? Ja nē, tad liels paldies. Es pateicos komisijai par sniegto informāciju. Paldies lūguma rakstu iesniedzējām par sniegto informāciju, un mēs lemjam, ka lūguma raksti paliek atklāti jau dzirdēto iemeslu dēļ. Liels paldies jums vēlreiz par to, ka ļāvāt notikt šādai diskusijai un sniedzāt papildus informāciju par Asunta de Gališja nostāju. Bet tagad turpināsim mūsu darba kārtību un pāriesim pie desmitā lūguma raksta ar numuru 0095 slīpsvītra 2012, ko iesniedzis Julio Martins de Eugenio Maglano un Javiers Karillo Kastaņā. Šeit ir runa par diviem lūguma rakstiem, bet uh, būtībā Vienu ir iesniegusi Asociación Colectivo Espertal Ekoloģistas eh, en Acción de Valdemoro un otru ir iesniedzis eh, Kastāņokums. Vispirms došu vārdu komisijai. Eh, lūguma rakstīsniedzējiem. Paldies, dāmas un kungi, kā Ekvo un Asociācionu kolektīvo de Valdemoro pārstāvis, kā šo lūguma rakstu iesniedzējs, es gribēju paust stingru noraidījumu šim projektam. Valdemoro. Nu, tā ir vesela, vesels infrastruktūras kopums teritorijā, ko aizsargā vesela virkne Eiropas direktīvu, kā arī tās ir aizsargātas Natūra 2000 vietas. Mūsuprāt, nav izstrādāts pietiekami apjomīgs ietekmes novērtējums, kas ir obligāts un Valdemoro iedzīvotāju skaits uh, pēdējos gados ir gandrīz dubultojies, tāpēc ir nepieciešama notekūdeņa attīrīšana savukārt Madrides un Siempu, Siempus Velosa pašvaldības iesniegtais projekts neatbilst prasībām. Ir nepieciešams attīrīt notekūdeņus un uh, tieši ar to savu rīcību pamato arī šī projekta attīstītāji. Mēs uzskatām, ka tad, ja šis projekts tiktu realizēts, tas nozīmētu iznīcību unikālai dzīvotnei, un mēs uzskatām, ka nekādi kompensējoši pasākumi šī gadījumā nebūtu uh, piemērot vairāk nekā 85% no uh, teritorijas, kas atvēlēta notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras celtniecībai šajā projektā, kā arī vietas, kur ir plānots uh, izlikt, e, izvilkt elektrības kabeļus, ir teritorijās, uh, uz kurām attiec kopienas intereses un Natūra 2000 tīkla teritorijas. Papildus tam šīs teritorijas ir iekļautas kopienas uh, nozīmes uh, dzīvotņu sarakstā, un tāpēc ECVO un ekologistas Enaksion ir pārakstījušas šo lūgumrakstu, un Madrides un Valdemoro pašvaldības uh, nav veikušas pietiekamu ietekmes uz vīdi novērtējumu, jo nav sagatavojušas pilnu sārakstu ar vērtīgajām, vērtīgajiem dabas resursiem, kuras skārtu šis projekts. Turklāt ietekmes izvērtējuma deklarācija tika sagatavota vēl pirms diviem gadiem, un tāpēc tā vairs nav spēkā, to būtu nepieciešams pārskaitīt. Šīs eh, teritorijas atrodas starp Valdemoro un Siempusvelsas kopienām, un tur atrodas eh, lielākās eh, salsūdens mitrāja platības, kur atrodams vairākas endēmiskas sugas, un tās ir teritorijas, kas ir iekļautas Natura 2000 tīkla aizsargāmajās teritorijās. Šeit dzīvo vairākas endēmiskas sugas, kuras nav sastopamas nekur citur, un arī vairākas botāniskas sugas, kas ir ārkārtīgi vērtīgas. Turklāt šim projektam ir al arī alternatīvas e, vietas, iespējamās atrašanās vietas, kas samazinātu šādas infrastruktūras izbūves iespējamo ietekmi uz vīdi Spānijas iestādes par šīm alternatīvajām vietām publiskās uzklausīšanas procedūras laikā tika informētas, un tomēr tās nav mainījušas savu nostāju. Dāmas un kungi, mēs uzskatām, ka joprojām ir iespēja grozīt šo projektu. mēs uzskatām, ka ietekmes uz vīdi novērtējums nav pietiekams, mēs vēlētos, lai tas tiktu pārskatīts, un mēs Eko un ekologistas Enaks Jaun gribētu aicināt jūs panākt to, lai šis projekts tiktu norādīts, jo neatbilst visām prasībām. Liels paldies, un tagad došu vārdu Eiropas komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, šie ir divi lūgumraksti no 2012. gada par eh, at, notekūdeņu attīrīšanas projektu eh, Madrids pašvaldībā Spānijā. Un to jau lūgumraksts iesniedzēji uzsvēra, ka 95. lūgumraksts ir par eh, potenciālo kaitīgo ietekmi, kas varētu būt Valdemoro projektam uz Natura 2000 teritorijām un uh, tiek nosauktas konkrētās vietas, uz kurām būtu šī negatīvā ietekme. Un bija arī atsauce uz irigācijas uh, projektu, kuru varētu izmantot attīrīto ūdeni uh, Madrids pašvaldībā. Un mēs uh, izskatījām šos lūgumu rakstus un pēc sākotnējās analīzes mēs nolēmām uh, uzsākt izmeklēšanu un sakontaktējāmies ar Spānijas iestādēm, lai uh, izmeklētu apstākļus, kas ir saistīti ar šiem lūgumrakstiem, un lai novērtētu, vai kopienas direktīvas šeit būtu piemērojams. Šeit mēs runājām par uh, 2011, šķērsvies 95, jeb 92 direktīva, kas ir ietekmes novērtējuma direktīva, un arī direktīvas, kas attiecas uz putniem un dzīvotnēm, kas bieži vien tiek apspriests šajā komitejā. Un, protams, arī ir uh, šis te Natura 2000 teritorija tīkls, kas ir šī projekta vietas tūmā, un uh, saskaņā ar sesto dzīvotņu direktīvas pāntu tur būtu vajadzīgs ietekmes uz vidi novērtējums. Un, protams, arī citas direktīvas šeit varētu būt piemērojams, piemēram, par at, at, notekūdeņu attīrīšanu. Mēs strādājam ar Spāniju pie dažādiem jautājumiem. Uh, kas attiecas uz uh, pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīvu. 2013. gadā mums bija uh, daudz kontaktu ar Spānijas iestādēm, mēs uh, lūdzām informāciju un uh, saņēmām arī šo informāciju, to izvērtējām un prasījām tālāk informāciju, lai precizētu noteiktus jautājumus. Un es gribētu uzsvērt uh, to, ka attiecībā uz uh, Valdemoro uh, eh, notekūdeņu attīrīšanas um, projektu tika veikts ietekmes novērtējums, jo tas bija obligāts, jo tas atbilst 400 tūkstošu iedzīvotāju kapacitātei, līdz ar to ir obligāts ietekmes novērtējums šeit nepieciešams. Un šis novērtējums tika noslēgts saskaņā ar Spānijas prasībām 2011. gada oktobrī, un rezultāti tika publicēti 2011. gada decembrī. Balstoties uz mūsu informācijas apmaiņu ar Spānijas iestādēm, mums bija iespēja konstatēt, ka šajā ietekmes novērtējumā, un esam saņēmuši arī šī dokumenta kopijas, tika novērtēta iespējamā šī projekta ietekme uz Natura 2000 teritorijām. paredzētā atrašanās vieta šim projektam būtu ārpus Natura 2000 teritorijas. Protams, tas nav iemesls uh, izslēgt uh, iespējamo Natura 2000 regulu uh, piemērojamību, jo tās var attiekties arī uz teritorijām, kas ir tuvu Natīra 2000 teritorijām, bet tika vērtēts tas, kā projekts varētu ietekmēt Natura 2000 teritorijas un kā to varētu samazināt šo ietekmi. Un ir apmēram 5 km līdz uh, Natura 2000 teritorijai no šīs te projekta vietas. Uh, un Natura 2000 e, teritorija ir diezgan plaša. Un Spānijas iestādes sniedz mums informāciju par to, kā tās uh, e, kompensētu iespējamo negatīvo ietekmu uz šo Natura 2000 teritoriju. Mēs saņemam arī informāciju par iespējamām alternatīvām uh, piemēram, ka varētu tikt piedāvāts alternatīvas atrašanās vietas šim projektam, un Spānijas iestādes pauda argumentus, ka šīs te iespējamās alternatīvas netika izvēlētas, jo tās atradās lielākā augstumā virs jūras līmeņa, līdz ar to ūdens būtu jāsūknē uz augšu, un tas šo projektu sadārdzinātu. Mēs arī e, izskatījām nesen saņemto papildu informāciju, ko lūgumraksta iesniedzēji e, iesniedza par endemiskiem sugām. Un ka šīs sugas e, varbūt nav aizsargātas um, dzīvotņu direktīvas kontekstā, bet tās varbūt ir aizsargātas Spānijas likumdošanas kontekstā, bet nav aizsargātas dzīvotņu direktīvā. Tātad uh, noslēgumā Valdemoro notekūdeņu attīrīšanas uh, eh, projekta sakarā mēs nesam varējuši konstatēt nekādus uh, Eiropas likumdošanas pārkāpumus. Un tagad par uh, otro lūgumu rakstu, kur ir runa par uh, attīrīto ūdeņu atkal izmantošanu. Un uh, Spānijas iestādes uh, veica uh, atsevišķus izvērtējumus par to, vai būtu nepieciešams ietekmes uz vīdi novērtējums šim projektēm, un tās konstatēja, ka tas nav nepieciešams. Un tas tika nolēmts 2009. gada augustā. Un saskaņā ar uh, Madrīdas pašvaldības sniegto informāciju. Šita infrastruktūra ar kur palīdzību tiktu, ar kuras palīdzību tiktu attīrīti ūdeņi, um, um, tas mazinātu ietekmu uz Natura 2000 tīklu. Un lūgumraksta iesniedzēji uzsvēra, ka šie projekti vēl nav uzsākti. Spānijas iestādes teica, ka tās uh, 2013. gada beigās varētu sākt izmantot attīrīto notekūdeņus un kā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tad sākt tiktu būvēts, bet darbi vēl nav sākušies. Bet šeit nav nekāda Eiropas finansējuma šiem projektiem, nav arī Eiropas kredīti vai galvojumi, bet um, ņemot vērā informāciju, kas ir šajos logumrakstos, neesam varējuši konstatēt nekādus Eiropas likumdošanas pārkāpumus. Paldies! Paldies! Un uh, vai kāds grib izteikties? Lūdzu! Gracias, presidente! Paldies, priekšsādētāji! Pirmkārt, es gribētu pateikties uh, lūgumrakstiesniedzējiem par uh, to, ka pievērsāt mūsu uzmanību šim jautājumam un gribētu arī vērsties pie komisijas. Ja pareizi jūs sapratu, tad tika teikts, ka paziņojums attiecībā uz ietekmi uz vidi par uh, attīrīšanas iekārtām uh, vairs nav derīgs. Vai tas varētu ietekmēt to, ko jūs tikko teicāt? Jā, lūdzu, komisijas pārstāvju kungs. Paldies par šo jautājumu. no kopienu likumdošanas viedokļa, tātad no juridiskā ietek viedokļa, jo tad nebūtu nekādas nozīmes, jo ietekmes novērtējuma a, ziņojumam a, nav nekāda spēka. Šis te termiņš To nosaka zināmas dalībvalsts, un Spānijā tā ir uh, valsts, uh, citās valstīs varbūt tās varbūt uh, pašvaldības, kas nosaka ieteikums novērtējumu, paziņojumu, derīgumu termiņu. Tātad, ko mēs varētu darīt? Mēs varētu uh, lūgt uh, vidas uh, iestādēm uh, pārskatīt šos paziņojumus, jo varbūt ir bijušas kaut kādas izmaiņas uh, uh, tieši dabā vai Natura 2000 teritorijās. Paldies! Un tad par šo te piedāvājumu citur izvietot attīrīšanas iekārtas. Jūs teicāt, ka tika pētītas alternatīvas, bet tās tika noraidītas, jo um, uz šīm vietām ūdens būtu jāsūknē augstu, augstākā līmenī, un tas būtu dārgāk. Tātad tas ir tīri ekonomisks arguments. Vai jūs varējāt pārbaudīt šo argumentu? Komisija lūdzu. Jā, paldies. Ietekmes novērtējuma uz vidi direktīva paredz to, ka dalībvalstīm ir jāvērtē dažādas alternatīvas. Un šeit mēs runājam par eh, pastāvošo ieteikums novērtējumu direktīvu, kas tagad ir spēkā un nevis to, par ko tagad runā parlaments un padomi savās diskusijās. Un dalībvalstīm ir jāinformē par iespējamiem alternatīvām un kāda būtu to uh, ietekme uz vīdi. Protams, ka ekonomiskā ietekme uh, nav nozīmīgi ietekmes uz vidu pētījumā, bet ja iestādes eh, konstatē, ka izvēlētās alternatīvas eh, nerada nekādu būtisku ietekmi uz vidi, tad eh, tām nav jāizvēlas kāda alternatīva, būtu pilnīgi citādi, ja šo dažādo scenāriju vidū tiktu konstatēts, ka viens ir kaitīgs videi, un tad tas tiktu tik un tā izvēlēts tikai tāpēc, ka tas būtu uh, lētāks, eh, tas būtu cits gadījums. Bet šajā gadījumā tas nav tas, kas notika. Paldies! Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Jā, paldies! Es gribētu saņemt vairāk informācijas, un tāpēc gribētu, lai šis logumraksts paliktu atklāts jo es gribētu redzēt, vai šī te logumrakstu iesniedzēju piedāvātās alternatīvas, ko projekta izsludinātāji nosauc par pārāk dārgām, vai tas tiešām tā ir, varbūt tas nemaz tā nav, jo logumrakstu iesniedzēji teica, ka tam nebūtu nekāda ietekma uz vidi, jo mēs zinām, ka šis ekonomiskais arguments uh, Nu, tas eh, varbūt nav pats svarīgākais, un eh, es gribētu eh, redzēt, kā tiek vērtēt šīs lūgumraksta iesniedzēja alternatīvas. Paldies, un tagad Karijo Kastāņo kungs, lūdzu. Paldies. Vai es varu izteikties? Jā, paldies. Valdemoro asociācijas vārdā gribētu teikt, ka šeit mēs runājam par uh, ietekmi, kas būtu attīrīšanas iekārtām un uh, cauroļvadiem uz Natura 2000 teritoriju. Tika teikts, ka nebūtu negatīva ietekme uz šo dzīvotni, bet tā nav. Šeit mēs runājam par endēmiskajām sugām, kas ir uh, saistītas ar uh, uh, augsnēm un purviem, uh, kas ir minēti šajos dokumentos, ko mēs iesniedzām. Un mums ir arī uh, dokumenti no me mežsaimniecības ierēdņiem Madrids uh, pašvaldības teritorijā, mēs arī šos dokumentus iesniedzām kopā ar lūgumu rakstu, kas attiecas uz uh, ietekmes uh, uz vidi novērtējumu paziņojumu uh, spēkā esamību. Ir tā, ka Spānijas un Madrides likumdošana nosaka, ka tad, kad tā derīguma termiņš ir beidzies, tad būtu jāveic jauns izvērtējums. Un mēs uzskatām, ka šajā gadījumā tā ir jo mums ir informācija, kas parāda, ka kas parāda, ka šis ietekmes novērtējums netika veikts pienācīgi un ka šajā teritorijā ir prioritārs endēmiskās sugas. Un kas attiec uz šīs attīrīšanas iekārtas atrašanās vietu un uz alternatīvām, nu, tad šīs alternatīvas nav tik daudz, ļoti daudz augstāk nekā tagad izvēlētā vieta. Un ja ūdens sūknēšana, kā tika teikts, eh, būtu nepieciešama, nu jā, tika teikts, ka tas būtu nepieciešams, bet um, sākotnēji tā netika minēts. Un tomēr šis projekts uh, mainījās un tika iekļauts uh, arī ūdens no kādas citas teritorijas, un tāpēc uh, šī sūknēšana tagad būtu nepieciešama. Paldies! Uh, paldies jums, un noslēgumā gribētu izteikties kā deputāts manas uh, partijas vārdā. Un es arī gribētu, lai šis lūgumraksts vēl netiktu slēgts jo šīs debates eh, ir ļoti interesantas. Protams, neviens neapšauba to, ka ir nepieciešams eh, ūdens attīrīšanas iekārtas, tas eh, cilvēkiem, protams, ir vajadzīgs, bet mums ir jāpanāk pienācīgs līdzsvars ar vides vajadzībām, vide ir jāaizsargā un jāaizsargā par katru cenu jo mēs visi taču vēlamies aizsargāt Lespartal uh, reģionu Madrids pašvaldībā. Un tas tiek apspriest arī Madrids asamblē, un mana grupa vienmēr ir uzņēmusies zināmas iniciatīvas, un no parlamenta, un no sociālā viedokļa, no sabiedrības viedokļa mums ir jāpievēršas uh, piedāvātajai alternatīvai. Un tagad vēlreiz uh, atgriežos priekšsādātāja kapacitātē un gribētu pateikt, ka es gribētu šo lūgumu rakstu paturēt atvērtu, lai varētu saņemt papildus informāciju, jo īpaši par šo piedāvāto alternatīvo atrašanās vietu. To vēlētos vēl papētīt. Un tagad nekavējot laiku, paraudzīsimies uz nākamo lūgumu rakstu un paldies, ka jūs šo jautājumu uh, pacēlāt šajā komitejā. Paldies! Un tagad uh, skatīsim 11. punktu. Un tas ir lūgumraksts, ko iesniedza Vasilis Hadjivangelu no Kīpras par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem Kiprā. Lūgumrakstiesniedzējai nav klāt, līdz ar to uzreiz dodu vārdu Vincētam Depaņam no komisijas. Lūdzu, ser. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēd. Cetīšos uh, eh, izteikties īsi. Iesākšu ar <clears throat> acīm redzamo, ka Eiropas Savienība un Eiropas komisija var tikai darboties savu līgumisko kompetenšu ietvaros. Un pamatoties uz pamatiesību hartas 51. pāntu, mēs varam darboties tikai es likumdošanas ietveros. Vai e, jautājumos, kur dalībvalsts implementē es likumdošanu, mēs esam divas atbildes nosūtījuši, esam izskatījuši šo jautājumu, konsultējušies ar dažādiem komisijas dienestiem, Un pamatojoties uz to, kas bija mūsu rīcībā, mēs nespējam rast saikni starp peti, eh, lūgumrakstu iesniedzēju eh, eh, sūdzību un es likumdošanu. Te runa ir par privātu īpašumu un Eiropas Savienības līguma 345 pants paredz, ka īpašumu jautājums ir nacionālajā kompetencē, principā. Un pamatoties uz mūsu rīcībā esošiem materiāliem, šis ir tīri nacionāls jautājums. Protams, īpašuma tiesību jautājumiem var būt elementi, uz kuriem attiecēs likumdošana, bet tādā gadījumā šī saikne ar ēst likumdošanu būtu jāpierāda. Tātad pārobežu elementi, piemēram, jeb šo konkrētā ēst likumdošanas norma, kas tiktu pārkāptu uh, valdības rīcības vai nacionālas likumdošanas rezultātā. Un lūk, šo saikni ar ēst likumdošanu nesam atraduši. Līdz ar to Uzskatām, ka komisijas šūgumraksts turpmāk nevar skatīt. Atgādam arī, ka katrs eh, lūgumraksts iesniedzējs, kurš uzskata, ka viņa pamatiesības ir aizskarts, var vēsties arī Eiropas cilvēktiesību tiesā. Ja ir izsmeltas visas nacionālās uh, tiesas instantas, izietas, teiksim tā. Paldies! Vai kāds no deputātiem vēl ko gribētu bilst? Šķiet, ka nē. Eiropas parlamentā mēs esam vienmēr aplakojuši dažādas tēmas, īpaši kas attiecas uz Kipru esam daudz jautājumus saistībā ar Kipru skatījuši, un lūgumrakstu vajadzētu paturēt atvērt, manuprāt, lai uh, varētu saņemt papildu informāciju. Paldies jums! Pēdējais lūgumraksts. 1653 šķērsvīta 2010, ko iesniedz, iesniegus Markela Isaja Ciaka Kipras valsts piedarīgā uh, par pārvieto un pārvietoto māšu asociācijas vārdā par diskrimināciju pret bēgļu sieviešu bērniem. Eh, Lūgumraks iesniedzēji nav klāt, es došu vārdu komisijas pārstāvim Ilio Lopos. Paldies priekšsēd. Gribētu pirmkārt pasvītrot, ka komisija apņemīgi cīnās pret visam diskriminācijas veidiem eh, savu līgumisko kompetenci ietvaros. Pamatiesības ir ES likumdošanas princips, uz ko attiec gan līguma, gan pamatiesība harta. Tomēr harta attiec uz dalībvalstīm tikai tik tālu, cik tās implementē ES likumdošanu. Dzimuma līdztiesības likumdošana, kas šajā gadījumā ir piemērojama, attiec uz sociālo drošību, nodarbinātību un e, piekļuvu pakalpojumiem un precēm. Uh, Attiecībā uz šo preci mēs esam korespondējuši ar lūgumrakstu iesniedzēju, kura ir arī oficiāli sūdzību iesniegus komisijai. Un to esam slēguši. Paskaidrošu kādēļ. Nonācām pie secinājuma, ka atšķirības starp vīriešiem un sievietēm konkrētajā gadījumā attiecās uz sociāliem labumiem, uz ko neatiecas ēst direktīvas par dzimumu vienlīdzību. Tātad eh, es likumdošana neatiec uz sociālas palīdzības sniegšanu. Šādos gadījumās dalībvalstīm ir jāievēro savus pienākumus, kas izriet no pamatiesībām, starptautiskām tiesībām, un tieši tādēļ šo sūdzību esam nosūtījuši tālāk Eiropas cilvēktiesību tiesai. Paldies! Paldies! Valanses kungs vēlētos izteikties. Es saprotu, ka tas tā kā pārsniedz mūsu pilnvaru robežu, bet vai mēs varētu atstāt šo lūgumrakstu atklāt, kamēr mēs saņemsim Eiropas e, e, Savienības tiesas e, spriedumu, saka e, runātājs. Jā, paldies. Patiesībā no deputātiem ir palikuši zālē tikai Valanses kungs un es bet es jūs ierosinājumu atbalstu. Tāpat arī darījām attiecībā uz otru lūgumu rakstu. Šie jautājumi ir pietiekoši delikāti. Un tā nu atstāsim lūgumu rakstu atklātu. Turpināsim to skatīt. Redzēsim, kā lietas attīstīsies turpmāk. Sekretariāts man arī informēja, ka mēs varētu nosūtīt šo jautājumu arī dzan Eiropas parlamenta sieviešu tiesību komitejai. Tā, un tagad pārtrauc sēdi līdz pulksten 17.30. Paldies visiem lūgumrakstu iesniedzējiem un tūkiem.